Un tā tad sākam darbu, atkal atsākam darbu un skatīsimies ieteikumu otrajam lasījumam, Avrils Doils ziņojums par farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšanu dzīvnieku izsāsmas produktos. Un te iesākumā došu vārdu un nekavējoties došu vārdu referentei uz četrām minūtēm. Lūdzu, Doils kundze. Liels paldies! Priekšādātākums komisāra kungs iesākumā gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un arī Francijas prezidentūrai par to, ka viņi ļāva ātri pieņemt šo otrā otro lasījumu, strādāt pie otro lasījumu. Jāsaka, šis ir diezgan tehniski rakstura pie, priekšlikums un vēlamies ar to atjaunāt iepriekšējo tiesību aktu, tādējādi veicinot savielības vesel, sabiedrības veselību un izvairoties no kaitīgās ietekmes, ko varētu radīt farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos. To vēlamies panākt, nosakot drošības sliekšņus, maksimālos atlieku līmeņus, ko mēs saīsinām kā MRL, lai aiz, un aizliegtu tādas farmakoloģiski aktīvās vielas, kas ir nedrošas, kas var radīt šādu ietekmi, vai tādas vielas, kuriem profilu ne, nevar zinātniski noteikt. Nu, galvenais mērķis, protams, aizstā, aizsargāt patērētājs. Patērētājs aizsargās, nosakot, piemēram, šo pagaidu periodu pirms uh, dzīvnieka uh, eh, slaktēšanas, lai šīs aktīvās vielas atstātu dzīvnieku ķermeni un nodrošināt attiecīgus datus par vielu izdomāšanu. Esam mums ir izdevies panākt vienošanos par galvenajiem jautājumiem. Pirmām kārtām, piemēram, MRL ekstrapolēšana, kas notiek vienai sugai, tā tiek ekstrapolēta uz citām sugām. Otrakārt, Eiropas Savienībā tiek pieņemta MRL saskaņā ar uh, uztura kodeksu startautiskajām normām. Otrām kārtām šie noteikumi piemērot arī pārtiks precēm, kas importēts no trešām valstīm. Mums izdevies precizēt eh, pasākums, kas, piemēram, piemērojam, ja tiek identificētas aizliegtas vielas, un esam noskaidrojuši arī pamatus eh, atsaucas, esam arī predzējuši atskaits punktus rīcībā, respektīvi maksimālos līmeņus, kas eh, noteiks kontrols vajadzībām dažādām vielām. Jautājums par MRL noteikšanu atsevišķiem biocīdiem produktiem, piemēram, eh, dezinfektantiem, kas tiek izmantoti lopu ko, kopšanā, eh, arī tiek ņemt vērā, ņemot vērā arī finansējuma līmeņus. Iz, nosakot MRL farmakoloģiski aktīvām vielām, ir vajadzīgi ļoti dārga toksikoloģisku datu kopumi un pētījumi. Tas ir pārāk dārgi konkrētiem, piemēram, mazāk pazīstamiem uh, dzimt, dzimt dzīvniekiem, jeb minorajām sugām. Un tā kā tirgus tiem ir ļoti mazs un tad MRL noteikšana e, var būt ļoti dārga. To noteikšana tomēr ir pirmais solis, lai varētu pieteikties uz autorizāciju šāda dzīvnieku produktu, izcelsmes produktu ražošanai. Tātad šis jautājums par maz izmantotajām sugām ir jautājums, kam steidzam vajadzīgs risinājums. E, jo tas var radīt dažādu veidu problēmas. Mēs vienmēr cenšamies, protams, ārstēt slimos dzīvokļus, un tur, protams, izmantot, tiek izmantot šādas aktīvas vielas. Bieži vien tiek izmantots arī nelicencētas eh, farmakoloģiskas vielas. Uh, Nav līdz šim bijis noteikts šāda veida periods pēc zāļu lietošanas, pēc kuras atļauj, atļauts šāda, šādu gaļu lietot. Eiropas medikamentu aģentūra noteica MRL atsevišķām sugām pēc eh, sākotnē, saskaņā ar sākotnējo pieejumu. 97. gadā pēc piecu gadu pieredzes tika pārskatīti šie noteikti MRL līmeņi un tika secināts, ka nav nepieciešams noteikt līmeņus atsevišķām sugām, jo pārsvarā visi šie MRL eh, ir līdzīga. Tajā pašā gadā tika izdotas vadlīnijas MRL noteikšanai šīm minorajām, ja mazizmantotajām sugām. Un tur tika definēta šīs minorās sugas, kā visas sugas, kas nav, piemēram, lielopi, cūkas eh, un eh, putnu gaļa. Eh, tika, piemēram, arī noteikti šāda MRL konkrētām sugām un dzimtēm kopumā. Uh, piemēram, atgremotājiem un tam līdzīgi. Mēs izmantojam šai pieejā uz risku balstītu pieeju, ekstrapolējot, kā jau teicu, tātad vienai sugai noteiktos līmeņus uz šīs citas sugas eh, radniecīgām sugām. Un jāsaka, līdz ar to trim galvenajām grupām noteikti MRL, tādā veidā tiek piemērot arī pārējām grupām, ja nav iespējams veikt šos pētījumus attiecībā uz minorajām sugām. Iesniegt divu grozījumu, kur mērķis, ir, eh, kas ir saistīti tieši ar to, ka trūks zināmu medicīnu, medici, medikamentu konkrētām slimībām. Un tiek runāts arī par klīniskajām vajadzībām Tātad, piemēram, nepieciešamību šīm slimībām paredzētos medikamentus iekļaut, iekļaut attiecīgajos sa sarakstos jo tādā gadījumā šeit ne, tiks notikt nevis MRL, bet gan sešu mēnešu periods pēc šo zāļu liešoš, lietošanas. Un te es gribētu, lai komisija atcerās to, ka pirms pāris mēnešiem mums bija diskusijas par šajā saistībā par veterināriem medikamentiem. Paldies par jūsu pacietībām priekšādātāju, kungs pārsniedz uzstāšanās lauku. Komisārkungs, lūdzu, došu tagad jums vārdu. Priekšsādātājiem, dāmas un kungi deputāti. šis pārskats par farmakoloģiski aktīvajām atliekvielām dzīvnieku izcelsmes pārtikas vielās ir ārkārtīgi svarīga inicīva Eiropas komisijai. Jo tā ir mēķēta uz to, lai aizsargātu patērētāju no medikamentu atliekām dzīvnieku izcelsmes produktos un tāpat laikā nodrošinātu dzīvnieku medicīnas preparātu pieejamību un to pieejamību uzlabot. Tāpēc šāda um, pārskats labi sasauc arī komisijas izstrādāto uzstādījumu par labāku likumdošanu. Pagājušo gada padome uh, slēmums panāca zinām vienošanos par vienotās nostājas izveidošanu, un uh, līdz ar to mēs varējām sākt turpmāko darbu. Mēs tagad esam izstrādājuši vienotu pozīciju, kur gan parlaments, gan padome, gan komisija pauž savu nostāju. Uh, Esmu ļoti iepriecināts par to, ka komisija, komisijas grozījumi, gan parlamenta grozījumi, gan padomas grozījumi, tātad komisija to varēja pārņemt, jo tie patiešām atbilst komisijas sākotnējā priekšlikuma uh, būtībai un saturam. Šā gada 8. janvārī mm, Eiropas parlaments ir tiešām paudz savu kopējo nostājas atbalstu uh, un šīs kopējas nostājas izveida tagad līdz ar to ļauj mums arī tiešām panākt šī dokumenta pieņemšanu pirms šī parlamenta sasaukuma termiņa beigām. Mūsu izējas punkts uh, ir tiešām tie cilvēki, kas katru dienu saskars ar šo situāciju, un mēs viņam līdz ar to spēsim nodrošināt labāku darbu, uh, cīņā par dzīvnieku, uh, labāku labklājību, labturību. Uh, un līdz ar to arī pacientu aizsardzību. Mēs zinām, ka viņi nemitīgi ir gaidījuši ar lielu nepacietību šo augstā uh, atlieku vērtību noteikšanu un uzskat, ka mēs tagad varam visi būt apmierināti ar panāktu risinājumu. Īpaši vēlos pievērst uzmanību uh, dzīvnieku medikamentu pieejamībai, Tieši tāpēc šāds tālākie soļi, kas ir attiecībā uz farmakoloģiski aktīvām vielām un to paliekām, ir noteikts, ka 2010. gadā mēs nāksim klājā ar izvērtējumu par dzīvnieku medikamentas uh, direktīvas eh, pārskatu un attiecīgi vajadzības skatījumā izstrādāt jauns likumdošanas priekšlikums. Man īpašā pateicība šajā brīdī ir referentei Dārlis kundzei un viņas nenokurdināmam um, darbam, iesaistīšanās garam šajā nozīmīgajā jautājumā. Vēlreiz jums paldies par jūsu lielisko darbu. Paldies! En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu leur attention. Kā mums būtu iespēja arī izsludināt brīvo mikrofonu, bet man tad jautājums, vai ir kādi kolēģi, kas vēlētos izteikties? Šķiet, ka kolēģi arī noguruši. Nē, es atvainojos, nebija paredzēts brīvs mikrofons, tagad bija paredzēts. Um, um, komisāram tagad, vai jums ir kaut kas sakāms vēl? Nē, tad paldies vārds uh, referentei noslēguma vārdiem. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Gribētu, lai jūs tiešām fiksētu protokolā to, ka ir viens grozījums, ko es nevaru atbalstīt, jo tas tiešām uh, ir tāds kā juridiskais apveceļš. Tas ir par testosteroniem, un par testiem, kas ir vēs, MRL, eh, tātad datu noteikšanai. Jums vajag iznot testus, un jums nav šāda testa, jūs nevarat noteikt šīs robežvērtības. Komisāri, gribu pateikties par sadarbību šajā jautājumā. Un tiešām gribu, lai jūs protokolā ierakstat patiešām, ka nekavējoši jātanāk pārskats par uh, dzīvnieku medikamentiem, jo MRL noteikšana rada nopietnas problēmas. Mēs daudz to apzināmies. Līdz ar to dzīvnieku veterināro medikamentu pieejamība rada nopietnas problēmas dažādām dzīvnieku sugām. To trūkst un arvien katru desmitgadu šis pieaug. Līdz ar to ir nopietni centieni dažādas puses mēģināšu to panākt. Arī likumdevēji, arī veterinārārsti ir centušies panākt dzīvnieku medikamentu uzlabošanu. Diemžēl situācija tikai pasliktinās. Uh, licencētie medikamenti un to, ja pareizāk sakot, trūkums rada nopietnas bāžas dzīvnieku labturībai un arī patērētājiem un neļauj risināt uh, nopietnās problēmas. Ja cilvēks neārstējam vai ārstē ar nepiemērotiem vai nelicencētiem medikamentiem, tad ar vien parādās nopietnās problēmas par to, ka dažādas veids dzīvnieku saslimšanas netiks ārstēts un turklāt var notikt šī mm, slimību pārnes. Uh, Turklāt ņemot vērā visus iesaistos puses, tā ka tas var ietekmēt īpaši ekonomiku lauku rajonos un ekonomiku kopumā, tad droši vien vissvarīgākais jautājums ir par um, bišu slimībām, par bišu kolonijām, bišu mātītes, kas uh, šobrīd mirst un kas netiek ārstēts. Tas rada nopietnas proekoloģiskas problēmas Eiropas Savienībā arī. Turklāt mēs redzam, ka uh, dažādi veidi sugas Uh, un tos uh, problēmas rada arī problēmas iedzīvotājiem. Un te ir jāskatās Eiropas likumdošana, Lisabons līgums, kas ir vērsts arī uz akvakultūras un dzīvnieku uh, ārstēšanas, ir jāpanāk šāda harmonizācija arī dzīvnieku ārstēšanas nozarē. Paldies komisijai par sadarbību un atbalstu. Merci beaucoup, Madame Doyle. Paldies Doilas kundzei. Līdz ar to mēs arī esam izsmēluši šīs debates un balsošana būs rītdien ceturtdien. Tagad mums sekos īsas prezentācijas par šādiem ziņojumiem. Migrantu bērnu izglītība, kuru sagatavojas Hannu Takulas kundze. Referentē 4 minūtes, lūdzu.